Okay, we can start. Sāksim darbu. Państwa, otwieram specjalne posiedzenie komisji. Šīs dienas e, sanāksme tā tad ir īpašā ārkārtas sanāksme šajā komitejā, nu diezgan tāda neparasta sanāksme. Bet uh, skatīsim svarīgu jautājumu. Līdz šim mums nav bijis iespējas šo jautājumu tā padziļinātāk izskatīt, nu tādēļ esam ieplānojuši šo ārkārtas sanāksmi, papildus sanāksmi par šo jautājumu. Mēs bijām um, vienojušies, ka jums būs iespēja iesūtīt uh, savus jautājumus par šo tēmu, savus komentārus par e-pastu. Lai Eiropas komisijas uh, pārstāv labāk varētu sagatavoties jautājumu izskatē. Nu, un tad komisijas pārstāvi, DJ Agri, pārstāvi arī šīs informācija ir apzinājuši. Tāpēc šīs dienas uh, darba šī sanāksme tiek uh, straumēta internetā, tūkstens pirms 12 valodās. Un komisijas pārstāvis, uh, tātad lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pārstāvis mums izklāstīs komisijas um, projektu ar ko tiek uh, grozīti dēļģēt, grozīts dēļģēs tiesību akts 6.2014, ar ko izveida noteikumus par lauksniekiem paredzētiem tiešmaksājumiem, tas ir to zaļināšanu. Tas ir mūsu vienīgais darba kārtības punkts. Komisija mums uh, pastāstīs, kas no jauna, un kas tad ir uh, šajos paredzēts izmaiņās attiecīgā dēļģētajā aktā, ko es pieminēju. Nu, šo sanāksmi esam uh, sasaukuši tādēļ, ka šīs komitejas pārstāvji uzskatīja, ka jautājums nav pietiekami izrunāts, un komisija arī lēpni pieņēma mūsu uzaicinājumu. Un, uh, Tātad komisijas izstrādātajā projektā ir virkne grozījumu daļa tie aktā 639 2014. Izmaiņas sagatavotas uh, apsakojot uh, zaļumošanas gaitu dalību valstīs, lai vienkāršotu pastāvošās normas, vai sevišķi attiecībā uz eh, ekoloģiski nozīmīgām platībām. Viņas arī tāpat ir uzlabot vidas politiku, kā arī sistēmas uzticamību. Lai zaļie tiešmaksājumi dalība valstīs eh, saņemtu pozitīvāku rezonanci. 13. gadā šis institīvs eh, uzsākās, un 16. gadā Var sarās sākās konsultācijas dalībvalstīm. Nu, tā komisija ir gatava stādīt priekšā savu projektu, da, izmaņām daļā tiesību aktā, ko skatīs eh, komisāra kolēģi, un tiek sagaidīts, ka komisijas kolēģijā šo projektu varētu apstiprināt jau pavisam drīz, vēl februārī. Un pēc tam, protams, eh, turpināsies darbs, bet eh, tagad dosim vārdu komisijai, komisāra, komisāra sīšanai pārstāv Dasko kungs, ģenerāla direktors, lūdzu jums vārds prezentācija. Je vous remercie, monsieur le président. proszę Państwa. Nu, Lielas paldies komisijas pārstāvim. 12 kolēģi pieteikušies komentāriem. Redz, ka vēl te daži citi piesakās. Okay, we can start. Labi, tad uh, sāksim uzklausīt uh, komentārus, bet uh, lūdzu, kolēģis, ievēro disciplīnu. Divas minūtes. Desta kungs, paldies priekšsēdētāji kolēģi. Paldies komisijai par skaidrojumu, kā izklāstījāt kādu, kādu grozījumu ir daļa tev saktos daudz kā pozitīva. Piemēram, starpkultūras, ja es pieminu, minimālais laiks noteikts, tas ir pozitīvi. Vai tas būs labs vai nē, tad tur jāskatās. Bet um, šīs starpkultūras nevajadzētu vērtēt negatīvi. Es domāju, ka tās ir tādas pozitīvas eh, sekas, pozitīva ietekme. 15 gadus esmu strādājis uz traktoru, nekad neesmu nu, redzējis, ka šie starp, starp, starpkultūras atstātu sliktu eh, tātad eh, ietekmi. Es domāju, ka mm, tam nav pamata. Tad, tad šīs eh, topogrāfiskās īpatnības ir izceltas, tas ir labi, bet vēlas komisijā pavaicāt, par to mēs esam diskutējusi. Tagad eh, šīs eh, robežzonas ļoti bieži um, ir kāds stabceļš, teiksim, starp uh, lauksācībā aizmantojamo zemi un, un, un šo eža zonu. Un uh, kā tad uh, traktēt šo te ceļu? Mūsu vidas ministrija saka, ka viņi nožēlo, ka tagad uh, uh zaļās uh, zonas, tagad, tagad uh, šīs te ekoloģiskās nozīmīgās zonas nebūs pie, pie ūdeņiem. Un, um, Nu, jābūt ar praktiskam risinājumam, tur varētu to piebraukt. Šie te 100 metru garās zonas. Uh, Nu, tās mums vajadzētu ļaut izmantot eh, tā, lai tām var piekļūt. Eh, runājot par augšaugiem, 180 eh, tūkstoši pat, tātad kvadrāt kilometru platībā tādi tiek audzēti un tā, tā vietā, lai ievestu sojas pupiņas no Dienvidā Amerikas. Un noslēgumā es uzskatu, ka nav īsti parlamentāri tas, ka viss šis. Uh, šīs izmaiņas slēgts vienā tiesību aktā. Būtu labi, ja šie tiesību akti tiktu nošķirti un mēs varētu tos atsevišķi skatīt. Paldies! Dos. Köszönöm szépen, eh, gratulálok a bizottság. Nos, kungs, eh, paldies, eh, paldies komisijai par to, ka stādījāt priekšā šo priekšlikumu. Nu, būtībā jārunā par divām jomām. Nešaubos, ka daudz man piekritīs, ka nu, tomēr vajadzētu atsevišķi skatīt šos jautājumus. Vēlos norādīt, ka pesticīdu izmantošana ir gadījumi, ka bez tiem neiztikt, ka vienkārši bez eh, pesticīdu izmantošanas eh, nevarēs neko saražot. Ir atsevišķas eh, kultūras, kuras bez pesticīdiem neizdzīvos, un tur neko vienkārši nevar darīt. Igaunija, Somija un Portugāla šis uh, priekšlikums eh, neietekmē, bet uh, vispār Eiropa ietekmē gan. Nu, tādēļ vēlos vērst tā komisijas uzmanību uz to, ka nu, komisija vajadzētu rūpīgi tomēr pārdomāt un apsvērt vēlreiz šo jautājumu, jo šis priekšlikums atstāt negatīvu ietekmi. Paldies! Brānē kungs nākamais runātājs. Paldies priekšstādātāji! Daži nu, īsi komentāri kopumā vēlos izteikt savu gandrību par to, ko sak saklausīju šodien no komisijas. Man nu, ir svarīgi panākt eh, to, lai lauksaimniecība aizmantojumā um, izmantojamās platībās būtu vairāk koku un dažādu iemeslu dēļ. Nu, Pirmkārt, mēs cīnāmies par klim klimatu pārmaiņām. Pirms simts gadiem vairāk arī lauksaimnieku apsaimniekotajās zemēs bija daudz vairāk koku nekā tagad. Un nu, viennozīmīgi ir šī iespēja tomēr situāciju uzlabot un panākt to, lai koku skaits pieaug. Agrīnā meža saimniecības joma, ko jūs pieminējāt, piemēram, Francijas dienvidos labas iniciatīvas, tas notiek arī citur Eiropā. Pagātnē tas notika daudz lielākos, plašākos apjomos, tas var uzlabot arī produktivitāti. Zemes produktivitāti un tāpat arī nodrošināt papildus nodarbinātību lauksainicībā, un tas dod iespēju lauksainicam ir arī diversificēt savu produkciju atbalstu aizliegumu izmantot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgajās platībās, jo galvā šo platību doma ir, nu, akurā tāda, lai tur nepiesaistītu pesticīdus, jo pretējā gadījumā nebūs jāks definēt kā ekoloģiski nozīmīgu platību. Interesants jautājums par, par uh, nokrišņiem. Daudz, kur Eiropā klimata pārmaiņu rezultātā ir uh, uh spēcīgāks lietusgāzes, koncentrētāks lietusgāzes un, un daudz, kur tās uh, nokrīt tieši uz lauksaimnieku platībām, teritorijām, un eh, viņiem ir eh, jādrošina šī, šo nokrišņu tādu labāku pārvaldību, un tas var ietekmēt arī, ap, arī sēšanu. Un eh, līdz ar to tas, jā, tas sāpīgs jautājums arī ar plūdiem tā tālāk, un šeit jāuzmanās. To es varu sacīt noslēgumā, mēs redzam Lielbritānijā. Brexits, protams, arī ir sāpīga lieta, bet uh, citur tāda urbānā Eiropa uh, subsidē uztur uh, lauku Eiropu. Savukārt lauka Eiropā lūdzu no lauksniekiem noteiktas lietas, pieprasnoties lietas, un tad tā ir tāda savaida niedarbība. Tas, kas šeit uz, uzskaitīties, tas, ko vēlas, ko, ko lauku Eiropa sagaida no pilsēta Eiropas pretī pret subsīdijām. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka lauksaimniecība ir pierādījusi, ka tā ir vidus pusē, un lauksaimnieki nopietni uztver vidas problēmas, un šie daļai tiesība akta tiešām tur ir solis daudz, kas, um, kas, ko varētu traktēt kā vienkāršošanu, kas lauksaimniekiem noteikti atvieglos dzīvi, un man jau sevišķi, protams, uzrunāt tas, lai um, ekoloģiskās nozīmes uh, platības, ar, ar, uh, kas man, manā Eh, zeme sastāv 80% eh, no, no zemes, tātad no ārām zemes, un eh, vairāk kā 200 tūkstoši hektāri tiks traktēt līdz ar to kā ekoloģiskās nozīmes platības. Un 50 tūkstoši hektāri būs atveltīti bākšaugiem, tāpat tur būs, būs arī labība un tā tālāk. Pozitīvais, pozitīva attīstība katrā ziņā nedrīkst tikt uh, uzspiest. Um, ir eh, jā, jādrošina auga aizsardzība. Un es domāju, ka vispārējais aizlēmums izmantot uh, um, kaitēkļu apgrošanas līdzekļus uh, 83% ekoloģiskās nozīmes plati netiek apstrādāti, protams, ar uh, um, pesticīdiem, bet, uh, um, lai um, apkarotu invazīvās sugas, piemēram, bieži vien bez pesticīdiem nevar iztikt, un tāpēc um, noteiktos gadījumus to vajadzētu atļaut. Ko tad komisija faktiski cer sasniegt? Aizliedzot izmantot visās ekoloģiskās nozīmes platībās uh, auga aizsardzības līdzekļus vai pesticīdus. Nu, būtu taču šie priekšlikuma rezultātā jāvienkāršo zaļumošanas uh, normu piemērošanu. Par to taču ir runa. Agalērs kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Pirmkārt, un paldies eh, no manas puses. Eh, paldies komisijas pārstāvjiem par sniegto izklāstu. Izmaiņas tālākajos aktos ir eh, plānotas visnotaļ apsveicamas, bet vienlaikus tas var izmaksāt arī pārāk dārgi. Pat labāk jau vēl pārāk grib spriest, kāda būs daļināšanas ietekme īstenošana pilnībā vēl nav noslēgusies, norādām, vai vairs te nav pietiekamu datu, un tāpēc izdarīt tā vēršu secinājumus varbūt arī nedaudz pāragri. Es uh, atzīstu, ka šajā priekšlikumā ir daudz pozitīvu aspektu, bet šis tas man arī satrauc. Nu, piemēram, samazinājums, eh, tātad eh, aizliegums izmantot augu aizsardzības līdzekļus 45. pants, kā arī 7. punkts 45. pantā. Tā ir pilnīgs liegums izmantot šo, šos līdzekļus. Eh, es saprotu to pamatojumu, to, to loģiku, uz ko balstās šis priekšlikums, bet nezinu, vai, vai tas būs iespējams. No ekonomiskā viedokļa būs sarežģīti. Jā, runa par uh, slēpekli piesaistošām um, kultūrām ekonomiski nozīmīgās platībās. Nu, jāsaka, ka šajā, šajās platībās jau pēc definīcijas ekoloģiskie produkti obligāti netiek audzēti. Tas var to nenozīmē. Nu, šīs izmaiņas 45. pāntā var līdz ar to um, uzspiest uh, nevēlamas uh, sākas. Uh, Un tā rezultātā un šis um, slāpekļa piesaistošais efekts uh, augstnēm var kristies. Uh, es domāju, tas novest arī pie papildus birokrātijas. Un nu, arī kā būs ar uzraudzības pasākumiem? Kā tad um, jūs tos grasāties īstenot? Es domāju, ka uh, tev būtu jāmeklē kāds kompromiss būs tomēr uh, attiecībā uz virkni pasākumu par ko mēs vēl šeit uh, diskutēsim. No ekonomiskā viedokļa raugoties, es domāju, ka to nevarēs pavilkt. Paldies! Eh, nākamā runātāja, pateicos eh, priekšstādātāji. Pietvakas. Pateicos komisijai. Mērķis ir vienkāršot um, zaļināšanas normas lauksnācijas politikā. Bet nevajadzētu pieļaut negatīvas sakas, ko viņi pieminēja, ka vairākās jomās uh, mainītās normas uzliks nevajadzīgu slogu lauksaimniekiem. Tā vai tā, lai atvieglot viņiem dzīvi. Te es runāju arī par pesticīdu liegumu, lauksa, ekoloģiski nozīmīgās platībās, tāpat arī attiecībā uz eh, zemi pāpuvē, termiņš tagad ir pagarināts no 6 līdz 7 mēnešiem, vai citur kā samazināts. 18 dalība valsts pieprasīja um, komisiju tomēr neuzlikt uh, pilnīgu pesticīdu liegumu uh, vidē nozīmīgajās platībās. Nu, nenoteikti šādu, šādu liegumu, kā arī dažas citas prasības. Tāpat arī aicināja saglabāt sešu mēnešu termiņu zemē, kas tiekās atpakaļ. Nu, šeit būs nepieciešami noteikti kontrols mehānismi, lai sistēma tiktu arī vienkāršot un lai varētu uzraucīšanu normu īstenošanu arī izdevumus bažas par to, ka daudzietajos tiesību aktos tagad uh, maksājumi jauniem lauksaimniekiem. Tur gan juridiskās, gan fiziskās personas tiek mestas par vienu kārti, un es domāju, ka te ir pavarās vieta ļaunprātīgās sistēmas izmantošanai. Un, manipulācijām. Es domāju, ka vajadzētu tomēr nošķirt jaunos lauksāniekus, iesācējus tātad šajā jomā. Un noteikti viņiem nepieciešamos maksājums. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies. Protams, mēs augstu vērtējam komisijas centienus vienkāršot tiesību normas arī šajā gadījumā, bet eh, man ir jautājums cik eh, daudz pašu lauksaimnieku piedalījās eh, šajos eh, sagatavošanās darbos, cik daudz lauksaimnieki atstāja kādu ietekmi uz, uz šo, šo projektu. Es domāju, ka te komisijai vajadzēja būt maķinīt ambiciozākai varbūt, un, un vai, vai tiešām lauksaimnieku kadaugs ir pietiekami ņemts vērā par papuvi runājot apstiprināšanas kontekstā. Ja zem sastāvšana papuvē tiek uzskatīta par zaļināšanas pasākumu, tad pēc pieciem gadiem šī zeme ir kļūst par citu kategoriju, proti par eh, zaļinā, jeb, jeb eh, ganībām. Un, ja lauksaimnieki vēlas mainīt zemes eh, izmantošanu procedūru ārkārtīgi sarežģītu, un reizēm zemnieki vienkārši atmet ar roku. Šai procedūrai būtu jābūt krietni vienkāršākai. Nu, reizēm ir varbūt tomēr vērts, tā teikt, neko neaiztekt, lai lauksaimnieku dzīve nekļūst sarežģītāk. Un, uh, Un runājot par buferu zonām, par buferu zonu, ja par vežmaļu platumu, ko jūs arī pieminējāt savā prezentācijā, es domāju, ka jā. Platībā tiek uzsāktas zaļināšanas procedūras, un, piemēram, zemnieks vēlas um, sastāvīt kokus, piemēram, šajā platībā. Uh, tad, nu, jūsu priekšlikuma rezultātā viņam var rasties eh, šķēršļi, un, un eh, komisija var eh, celt pretenzijas. Nu, jāskatās, jābūt arī praktiķiem, realistiem, jāskatās, kā līdz praksē strādās. Domāju, ka lauksnieku viedoklis te nav pietiekami ņemts vērā. Paldies. Paldies, dāmas un kungi. Vēlos atgādināt, nu, kāds bija, kā tā reformas mērķis ar, ar zaļināšanu, tā bioloģiskā daudzveidība, vide lai tā sabiedrība iegūtu no šiem pasākumiem, lai pilsētas kā daudzveidība tiktu vērot. Nu, un tagad ienestot eh, ja acī pētījumu rezultātos. Nu, sensitāli skaitļi tiek likti mm, galdā 90% no lauksaimniecības zemēm esot uh, eh, pakļaut šas pasākumu. Nu, nezinu, es tomēr to, to nevaru nopietni uztvert šā, šādus skaitļus. Nu, bija kā daudzveidība. Nu, jā. Es nedomāju, vai tiešām tur uh, ir reā, reāli ietekmes politisko daudzveidību šiem pasākumiem. Un, un uh, skatoties, ka tiek izmantot dažādi auga aizsardzības līdzekļi, arī nu, kā runāt par ekoloģiju. Nu, tagad uh, tiek izsludināts tā, tāds uh, liels, tā teikt, kultūra karš, uh, lai um, aktīvāk izmantot zemes citiem nolūkiem, es to nevaru saprast. Nu, tagad, eh, ja jūs aiciniet eh, audzēt eh, pārākšaugus bez pesticīdiem, nu, nezinu, es, es gadiem ilgi esmu darbojies šajā nozarē, tur zinu, ka citi cit to dara diezgan intensīvi un, un, un nu, tas, tas, tas notiek, bet par ko mēs runājam? Mēs, mēs runājam par pārākšaugiem. Nu, te bez, nu, protams, var viņus audzēt bez, bez, bez ķīmijas, bet. Uh, Bet nu, tomēr laukstamīgi to nopietni neuztvers. Jo, no nu, pretējā gadījumā tas izskatīsies smieklīgi, ja mēģinās uzspiest. Tā kā no nu, komisāra izmātie pasākumi ir uh, varbūt mētiecīgi, bet uh, es nedomāju, ka viņi kaut ko būtiski mainīs šajā KLP reformā un būtiski uzlabos uh, ekoloģisko situāciju. Paldies! Jā, jā paldies. Nu, jā, nu manā kolā pilnīgi pretējs viedoklis, jā, nekā kolēģim. Es domāju, ka, jā, auga aizsardzības līdzekļu izmantošana ekoloģiski jūtīgajās zonās. Aicinu komisiju pārdomāt, katrā, respektīvi, tas rastā tiešām negatīvas sekas. Uh, Nu, ekoloģija arī nav pašmērķis kaut galā. Tā kā aizsiešos nav viskos grozījumus atsaukt. Iepriekšējais kā par, par reformas inovatīvā daļa, kas attiec uz eh, šiem te ekoloģiski jūtīgajām zonām, man likās tā, tāda inovatīva un, un laba. Nu, tā ir par eh, maksimālajām zonām, maksimālais platums tiek ierosināts tagad. Uh, vismaz 10 metri, un ja ir 15 metri, un tad 15 metriem arī tiks maksāts. Ja praksē tur kaut kādi pāris metri atšķirās, un tad tur ar šīm zonām jāsa, jāsaplos. Un, un tad ir politiski jautājumā. Pirmais, vai jūs prāt ir, ir iespēja mūsu komiteja atstāt kādu ietekmi uz zaudētiem tiesību aktiem, vai, vai jūs mūs vienkārši informējat un viss? Jo delegētais tiesība akts, es saprotu, jau ir izstrādāts un kāda mums iespēja to ietekmēt. Un otrkārt, vai ļauš. Eh, eh, vai varbūt vajadzētu šos tiešām daļus tiesību aktus sadalīt pa sīkākiem eh, tiesību aktiem, nevis samest visu vienā katlā. Jā. Lūk, jautājumu bija daudz. Un, protams, ka te ir arī politiski raksturi jautājumi. Beidzot. Flanagan. Flanagan. Flanagan kungs. Nu, for my name, sorry. Es jau gaidīju tikai, ka jūs nosauksiet man uzvārdu. Lielas paldies. Protams, ka jebkas, nu labi, negluži jebkas Bet, ja kaut kas tiek darīts, lai atvieglotu lauksemnieku dzīvi, tad tas viss ir ļoti labi, jo tā ir viņiem kļūst tik ārkārtīgi sarežģīti, ka daudz lauksemnieku vienkārši baidās no rīta pat no gultas kāp laukā. Bet mana pieredze ir tāda, ka man liekas visai savādi, ka tagad ir tāda milzīga steiga vienkāršot pirmo pīlāru, tāpat laikā zemes otrā pīlāra ietvaros netiek vienkāršot. Šeit noteikumi nav vienkāršot, lai gan jāsaka tieši otrais pīlārs ir vissaržģītākais ar savām schēmām. Un tieši tur ir krietni lielāks potenciāls nodrošināt bioloģisko daudzveidību, ilgspējību un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, īsti nesaprotu, ka tad ķersimies pie šī otrā pīlāra vienkāršošanas, pie maksājuma vienkāršošanas. Jo šķiet, ka šobrīd tagad cenšamies grozīt kaut ko un vienkāršot kaut ko, kas ir mazāk sarežģīts. Es domāju, ka drīzāk būtu labāk strādāt pie otrā pīlāra. Un vēl arī gribēju zināt, ko jūs domājat ar izmaiņām attiecībās, piemēram, pret kaņepēm. Tas ir jautājums. Un eh, Brennena kungs, deputāts Brennens, arī runāja par šiem pilsētniekiem, kas tad lūk finansē laukus. Nu, jā, bet ir taču ārkārtīgi daudz šo pilsētnieku, kuri augstu vērtē šo līdzekļu tērēšanas kvalitāti, bet jāsaka, nepalīdz jau tāda situācija, kad ir šie ļoti daudz dažādie zaļināšanas pasākumi, un vienu lauksaimnieki var saņemt 1000 eiro par hektāru vienot maksājumu ietvaros, un tad ir 333 eiro zaļināšanas ietvaros, bet kāda kundzīte, kas blakus laukā kopš savas kultūras saņem tikai 100 eiro. Un viņai jāsaka, faktiski jādara tas pats par krietni mazāku summu. Šāda nekonsekvence, manuprāt, arī ir burtiski tā, tāda sarkana lupatu būle priekšā budžeta kontrolas komitejai. Un tad, nu, gribēju zināt, ko varam darīt šai ziņā? Jo pilnīgi noteikti tas arī apdraud visu šo situāciju. Un vēl viena lieta - nekulti, nearamajai zemēji nu, tur ir tādas īpatnības, lūk, kā koki un tā tālāk, un tad iznāk, ka par tiem vēl kaut kāda soda tiek noteikti. Man liekas, tas pretrunīgi, ņemot vērā, ko mēs zinām par agro mežsēmniecību un ko mēs turpinam ar vienu mācīties par šiem slāpekli piesaistošiem augiem un alternatīviem ieņēmumiem Uh, un tam līdzīgi. Kāpēc šeit šī pretruna? No vienas puses jūs sakat, lūk, no tiem jātiek vaļā, no otras puses mēs atbrīvosimies no jums, ja jūs tos kokus nepaturēsiet. Nu, vai tas jau nav pārāk sarežģīti? Tad, tad vienkāršošana šai ziņā, protams, būtu vēl labāka. Bet es domāju, īpaši svarīgi ir vienkāršošana otrajā pīlārā. Profilakticznie pan nie patrzył w moją stronę, aby nie widział. Ja es grasījos izmantot nu pat jau āmuriņu, bet jūs tik saulēcīgi pabeicāt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 konfrontacja poglądów. Jā. Mm, jā, komisijas viedokļi nu jau tiek pārbaudīti nenoliedzami mums kā deputātiem, taču ir šī tiešā saikne ar lauksaimniekiem. Paibušs kundze. visi runātāji ir izteikušies. Nu, šis katrā ziņā ir solis uz priekšu, runājot nu, par mm, komisijas priekšlikumu, bet jāsaka, mēs, protams, gaidījām vēl vairāk, un tas ir krietni saprotami. Protams, ka mums rūp vienkāršošanas process kā tāds. Ja tas ir tas pēdējais mirklis, kad komisija var nosūtīt tādu skaidru signālu pirms nākamā pārskatīšanas posma, un šiem vienkāršošanas mēriem ir jānotiek. Un cerams, ka šis daudzietas akts būs daļa no tā. Jā, pat turprātā tāpat laikā ir um, ārējā konkurence. Nevar būt tā, ka mēs in, pēc tam importējam ģenētiski modificētu soju kas savukārt ir audzēta intensīvā lauksaimniecībā, aktīvi izmantojot pesticīdus. Jo varbūt mums labāk vajag audzēt pašiem savus proteīna augus, ne, kas nav ģenētiski modificēti. Tāpat laikā nodrošināt labu ražu. Ir jābūt kaut kam, uh, kaut kādai ķīmijai šeit iesaistītai, kaut kādām ķimikālijām. Es jau, protams, būtu ārkārtīgi priecīgs, ja mums būtu tagad lauksaimniecības ražojumi bez jebkāda veida ķimikālijām un pesticīdiem un tā tālāk. It īpaši runājam par pākšaugiem, bet nu, mums ir vajadzīga šī informācija, mums ir vienlaicīgs jāpasaka arī iedzīvotājiem, ka tādā gadījumā šīs ražas būs krietni mazākas un mēs nevarēsim izturēt šo konkurenci no ārpuses. Nu, problēma ir arī ar to, kāpēc šī secīgo kultūru laik, la, šis laika periods ir pagarināts, bija runa līdz 1. oktobrim, bet, ja vēlamies audzēt kaut ko citu, tad atkarībā nu, no klimata apstākļiem to var darīt dažādos brīžos. Šīm kultūr, šīs kultūras var sēt pat līdz septembra beigām. Uh, Un savukārt, ja šīs secīgās kultūras pēc tam ir līdz šeit, līdz 15. oktobrim, tad šķiet, ka tur vairs neko citu vairs iesēt nevarēs. Nu, nekāda rudens, eh, tā teikt, kultūra, rudenī saimā kultūra vairs nevarēs tikt sēta. Bet tās taču Ziemeļā Eiropā tiek izmantotas krietni bieži, un tas parasti ir līdz septembra beigām. Ja nav vairs citu jautājumu, tad došu vārdu jums, direktora kungs. Jums ir pietiekami daudz laika, jūs nav jāizmanto pilnīgi viss, bet, nu, tomēr droši uz priekšu. Merci, monsieur président, et merci. Priekšādātāji, paldies, paldies visiem, kas uzstājās, paldies par komentāriem, ierosinājumiem, atbalsta vārdiem, paldies arī par jautājumiem, ko uzdevāt attiecībā uz šo deleģēta akta projektu. Tas parāda, cik plaša interese ir jūsos par šo politiku, par zaļināšanas pasākumiem. Gribēju atbildēt, sākt varbūt ar šiem pēdēji, pēdējiem runātājiem, ar viņu teikto. Viņi runāja par vienkāršošanu kā tādu. Nu, ir skaidrs, ka pēdējās reformas laikā lauksem, kopējā lauksemības politiķiem KLP ir nu, nākus klajā ar zināmu sarežģītiem aspektiem. Tā ir tāda plaša, tāpat laikā arī visai efektīva, krietni darboties spējīgāka ar plašākiem mērķiem. Mm, tur tiek runāts par dabas resursiem, līdzsvaru teritoriālā ziņā. Uh, tiek eh, tā, šie mērķi multiplic, multiplicēti, to ir daudz, un, protams, līdz ar to nāk līdz arī zināma sarežģītība šai e, politikas īstenošanas posmā. Ir skaidrs, ka tās bažas, kas tika paugtas, paustas 13. un 14. gadā, tad pie, līdz ar to šī vienkāršošana ir kļuvusi par pirmo svarīgāko prioritāti lauksaimniecības politikas jomā. Nu jau divar pusgadus gadus esam investējuši ļoti daudz resursu, lai spētu vienkāršot visus šos politiskos instrumentus lauksaimniecībā. Sākām ar šo atsaistīto atbalstu kontroļu sistēmām, otro pīlāru un tā tālāk izveidojām ehm, preliminārās kontrolas provizoriskas mums un citas vienkāršotas lietas un gribēju teikt, ka deleģētājs akts, pie kā strādājam šobrīd, ko vēlamies pieņemt drīz, ir deleģētais akts, kas risina šīs bažas, padarot vienkāršāku situāciju zaļināšanas pasākumu jomā un tas ir arī daudz efektīvāks. Eh, to dzirdējām arī uzstāšanās laikā. Kritika, kas tika izteikta no lauksaimniecība asociācijas šeit ir ņemta vērā, tāpat arī NVO, vidas aizsardzības organizācijas, pilsoņu, eh, pilsoniskās mm, organizāciju idejas te ir ņemtas vērā konsultāciju laikā, tiek ņemta vērā vidas aizsardzības mēģi, mērķi. mērķi Jo tieši par tur tik runāts par to, ka šie zaļināšana ir pārāk sarežģīta, ka lauksemniekiem grūti šos pasākums īstenēt. Tātad ar šo deleģēto aktu mēs tieši šīs bažas vēlamies uh, kliedēt. Tātad kopumā vienkāršojam šo ietveru un vienlaiku šo zaļināšanas politiku gribam padarīt efektīvāku. Tā, lai ieguvēji beigās ir visi gan lauksaimnieki, kam līdz ar to būs daudz vienkāršāka šī situācija, uh, Ehm, vieglāk būs praksē to īstenot, ikdienā īstenot, un tāpat laikā arī ambīciju līmenis netiek samazināts vidas aizsardzības jomā, tas ir krietni augstāks. Nu, un ehm, jau divus gadus tiešām strādājam ar šīm asociācijām, ar lauksaimniekiem, ar NVO, vidas aizsardzības organizācijām, lai cenšos tiešām nonākt pie šī konkrētā priekšlikuma. Mēs, kā jau teicu, īstenojam arī publiskas konsultācijas, uh, 3300 respondentu reaģēja. To vidū 80% bija lauksaimnieki. E, tie ir arī regulāri sarunājāmies ar viņiem. Tātad tiešām centāmies pēc iespējas vairāk ņemt vērā visu partneru viedokli, visu interesētopošu viedokli šī dokumenta izstrādes laikā tā, lai nonāktu lūk pie tāda dokumenta, kas tiešām piedāvā šīs politikas vienkāršošanu un tāpat laikā ir arī visai efektīvi savā darbībā, paturot visus šos vidas aizsardzības mērķus. Ir skaidrs, ka šis deleģētā akta priekšlikums varētu ehm, šķist, nu, nākam pāragri, pārāk ambiciozi, nē, bet, kā jau teicu, tas savukārt ir komisijas apņēmības izpausme, tā kā tā to teica 2014. gadā šo uh, gadā, un tad, lūk, bija, kā jau teicu, konsultāciju process, un uh, mēs vēlējāmies. Uh, to visu darīt, visus šos rezultātus iekļaut dokumentā attiecībā uz zaļināšanas politiku. Uh, un vienmēr ir bijis skaidrs, ka šie priekšlikumi varēs nākt tikai deleģētā akta formā, jo pamataktam eh, nu, ir liels spēks. Tātad, ja vēlamies kaut ko pamataktā mainīt, tad tur ir krietni ilgāks laiks vajadzīgs. Un, eh, un tam būs eh, laika nākamajā, nākamo reformu ietvaros pēc 2020. gada. dzirdēju paustās bažas attiecībā uz to, kā šis priekšlikums ietekmēs eh, slāpeklī piesaistošās kultūras un šos proteīna augus, vai tās nav vienā otrā, viena savā ziņā ierobežojošas attiecībā uz proteīna augiem. Nu, te gribēju teikt, te gribēju teikt, ka. Uh, Ja proteīna augu ražošana Eiropā norisinās eh, nozīmīgos līmeņos, tad mēs domājam, ka tā ir jānošķir no šīs ekoloģisko fokusu teritorijas, jeb ekoloģiski no, nozīmīgajām teritorijām. Tās ir tieši tāpēc paredzētas, lai veicinātu mm, nu, šādu augu ražošanu Un e, pēdējos gados šī slapekļa piesaistošo kultūru audzēšana ir krietni palielinājusies mēros, kopš ir atsaistīta arī palīdzība, tas paredzēts daudzos dažādos instrumentos, arī otrajā pīlārā parādās, e, parād, tur tiek runāts par konkrētiem tirgiem un tam līdzīgi. Tātad ir jānošķir šī atbalsta politika proteīna augiem no šīm ekoloģiskajām teritorijām jo tas tiešām skar tikai 5% no kultivējumā zemes, un šajā gadījumā mēs runājam vairāk par biodaudzveidības veicināšanu, uzlabošanu. Tātad eh, šeit runājam tieši par šādu kultūru aizsardzību, kas būs svarīgas ekoloģiskai eh, darbībai, bioloģiskai daudzveidībai, ūdens kvalitātes nodrošināšanai, vidas aizsardzībai kopumā. Un saistībā man turklāt jāsaka, ka jāpatur prātā ir arī tas, ka šim dokumentam tiešām ir ierobežots raksturs. Tas attiec tikai šiem 5% no ārām zemes, no kultivējumās zemes. Ehm, un tāpat jāpaturprātā arī tas, ka ja slāpeklī piesaistošās kultūras ehm, šeit neatbilstiesim, ja tad tādā gadījumā jāatceras, ka ļoti daudz pakšā pākšaugu, kas. Tātad, ja kuram gadījumā šī ietekme būs visai ierobežota. Tā ir tāda tehniska alternatīva un ir jādomā arī par to, kā to var kontrolēt. Ir, protams, jāskatās arī tīri uz sanitāro apstādāriem apstākļiem, tā lai, piemēram, zināmas problēmas varētu arī risināt tajā gadījumā, kad notiek šāda Eh, atsevišķu kultūru, piemēram, eh, ne, neveiksmīgu audzēšanu. Otrs šī vienkāršošanas dimensija attiecībā uz um, eh, aizsard, šo pesticīdu aizliegumu, un tā ir arī daļa, um, ko nu, darām, lai atbalstītu bioloģiskos lauksaimniekus Un eh, zaļināšanas ietvaros gribu atgādināt, 15 valstis šobrīd jau ir aizliegušas šādu eh, vielu izmantošanu. Un ir valstis, kas, piemēram, ir aizliegušas to izmantošanu attiecībā uz Eh, secīgajām kultūrām, nu, kā piemēram Beļģijā, Nīderlandē, tās aiz, tie aizliegti lūk uz secīgajām kultūrām, tāpat arī uz slāpekli piesaistošajām kultūrām. Tad, tad tas nav kaut kas tāds pilnīgi nepazīstams un jauns. Turklāt gribu teikt, ka kontrolas jomā eh, komisijas priekšlikums arī paredz vienkāršojumu, jo šis eh, nu, kontrols, protams, vienkāršāk īstenot administratīvā kārtā ar šādu aiz, aizliegumu palīdzību nu, tā tad vizuāla kontrola var notikt un tā tālāk. Vēlamies vienkārši spē, spēcināt šo efektivitāti šāda veida pasākumiem un vienlaikus e, arī visu šo kontrolas sistēmu padarīt dziļāku, vienkāršāku. Tāpat arī, kā jau es, te, kā jau es teicu, vēlējāmies saskaņot šo aizliegumu, piemēram, ar atļauto audzēšanas ilgumu priekšādātāju Tas attiec lūk tieši uz šīm secīgajām kultūrām, jeb catch crops. Tātad, eh, kā jau teicu, noteicām tagad minimālo astoņu nedēļu audzēšanas laiku, nevis kaut kādus datumus. Un tas, eh, tātad, lūk, tiek noteikts tikai šāda perioda minimālā apmērā, un tad dalībvalsts attiecīgi var to pielāgāt citām. Eh, citās valstīs to var, piemēram, pagrināt 12 nedēļas, ja vajadzīgs, un tā tālāk atkarībā no tā, kā tas tiek definēts valstīm. Tas, ko jūs teicāt par šo džambo, um, par to, ka te viss ir kopā, nu jāsaka, šis deleģēta akta priekšlikums uh, tiek apspriests uh, ļoti dažādās darba grupās, uh, šeit parlamentā citur, jau kopš pagājušā gada jūlija. Tātad tas ir ļoti plaši apspriests. Arī agrī komitejā mēs jau janvārī šeit par to visu runājam. Uh, Un tas ir nu, visai neparasti priekš tāda deleģētā akta. Tātad nu, mēs tiešām vēlējāmies uzklausīt visas iesaistītās puses. Un šis priekšlikums tātad lūk tiks, eh, cerams, pirmajā treš, gada trešdaļā apstiprināts, ņemot vērā visus viedokļus, komentārus, ierosinājumus. Arī ņemsim vērā, protams, to, kas tika teikt šovakar un to šai apstiprināšanas procesā liksim lietā. Tā, lai tas viss varētu pirmā, pirmā trimestra laikā, jau ceturkšņa laikā, tikt apstiprināts. Tālāk, daudz minēja arī mežsaimniecību, šo agro mežsaimniecību. Mēs vēlējāmies, protams, nodrošināt atbalstu šāda veida tipam, un to arī darām, bet to darām otrā pīlāra ietvaros. Tas arī ir, eh, nu, tā ir tāda joma, kas, eh, ko vēlamies atbalstīt eh, arī šajo, šo ekoloģisko teritoriju ietvaros. Tas, protams, ir iespējams. Tur iespējams arī pirmā pīlāra ietvaros darīt, nu, gan tam ir zināmi ierobežojumi, limiti. Nu, tā, lai var arī parasto ražumu vienkārši turpināt nu, nezinu, lūk, arī koku audzēšanu un tā tālāk. Bet, nu, katrā ziņā tam nevajadzētu būt tā, ka mēs kaut kādā veidā ierobežojam šos tiešos atbalsta maksājumus. Kā jau teicu, zinām, limiti te ir, bet katrā ziņā mēs pilnīgi noteikti atbalstām agromežu saimniecību. Tālāk vienkāršošana otrā pīlāra kontekstā, tas bija tāds konkrēts jautājums. Nu, jāsaka, mēs jau esam, jau strādājam pie viena no pirmajiem vienkāršošanas aktiem otrā pīlā, ar ietvaros šis darbs pamazītiņām turpināsies. Bet, kā jau teicu, šis process vēl tikai sākas. Tas ir būtiski tā tāds nu, projektu vilnis turpmāko mēršu laikā. Es domāju, jūs redzēsiet gadu laikā, tāpat redzēsiet tālākus priekšlikumus, un tie attieksies arī uz otro pīlāru. Tālāk e, izvērtējums un to, kad komisija atbilstīgi izvērtēs to, kā šie jaunie instrumenti un KLP reforma ir darbojusies. Nu, ir, tas ir novērtējums, ko veids no neatkarīgas institūcijas, tātad šie politikas instrumenti, eh, protams, tiks izvērtēti, vai tie ļauj mums sasniegt šos KLP mērķus. Un tas, protams, arī jādara pēc iespējas eh, vienkāršākā veidā, tā lai būtu pēc iespējas vienkāršāks administratīvais sloks un tā tālāk. Tas eh, līdz 17. gada beigām jāveic attiecībā uz zaļināšanas eh, politiku. 18. gadā tiks sagatavots vispārīgāks ziņojums par KLP reformu kopumā. Un ietvers, protams, novērtējumu. Nu, ir skaidrs, ka šī deleģētā akta priekšlikumu gadījumā mēs runājam tikai par zaļināšanu un pamatojamies uz komisijas iekšējo vērtējumu Un tie ir tie pirmie rezultāti, kas nākuši analīžu rezultātā, pētījuma rezultātā no dalību valstīm. Balstamies, kā jau teicu, arī uz šīm plašajām konsultācijām ar lauksaimniekiem, NVO, vidas aizsardzības organizācijām un tā tālāk. Tātad novērtējums turpinās šis process. Turpinās, bet, protams, ka zemināšanas politika ir jāturpina un ir visu politisko izmaiņu ietekme šajā gadījumā, nu, skars vīdi, ūzeņu, zemi un tā tālāk. Tātad, E, šī ietekme nerad parādās tikai pēc vairākiem gadiem. Un tāpēc jāpaļaujas pagaidām uz kaut kādiem daļējiem pētījumiem, daļējiem rezultātiem, jo nevaram vēl runāt šeit par tādiem visaptvarošiem un tiešām e, situāciju parādošiem rezultātiem. Nu, es ceru, ka es esmu pievērsies visiem tiem svarīgākajiem punktiem un uzdotajiem jautājumiem. Ja jūs varbūt vēlaties uzdot vēl kādus citus konkrētākus jautājumus, jūs to varat darīt, bet priekšsēdētāj kungs vēl Vēl viena, vēl viena neliela niansīta, respektīvi, kāpēc, kāpēc viss šie priekšlikumi skatīt kopā? Kāpēc viens deleģētais akts? Nu, tāpēc, ka vairākums šo priekšlikumu tika izteikti un attiec tieši uz 45. pantu. Un, attiecīgi, nu, ja mēs tagad vienā pantā atsevišķus elementus grozīsim ar dažādiem atsevišķiem deleģētiem aktiem, nu, tad, man liekas, tas būs eh, pārāk sarežģīti drīzāk. Tad tiešām labi visu to apkopot vienā. Paldies! Džinkujemi! Lielas paldies! Eh. Bet uh, mums vēl viens jautājums ir no Besta kunga. Ja? Tad pēdējais jautājums. Jā, paldies priekšstādātāji. Tie, kas piedalījās pēdējā KLP reformā, atgādināšu, ka komisija iepriekšā reizē deleģētos tiesību aktus saskaņā ar lauksensības komiteju šeit, un līdz ar to tiesību aktu mainīt eh, nedrīkstētu. Es atminos eh, sēdēm, mēs runājam par šo problemātiku, par deleģētiem tiesību aktiem, kas tiek stādīti priekšā. Mums jau šķiet, ka tas, tas īsti neies krastā, komisija nevēlējās to ņemt vērā, un kolēģim Mārtiņam, nu, visi lauksam taču neiz, te, taču nav gatavi atteikties no pesticīdiem, tādi lozungi. Nu, lauksaimnieki nav apmierināti, ka viņiem alašu tādām aizdomām izturās. Uh, Un varbūt, ko komisija sacīšu, ka biosaimniecības, ekosaimniecības tātad eh, uz tām neatiec šie zaļināšanas pasākumi. Es, nu, eh, būs jādiskutē arī par citām lietām, arī par smagiem metāliem. Myślę, że bardzo potrzebna wymiana poglądów. Czy jeszcze mamy Nu, ko, kolēģi, es domāju, ka mums bija ļoti vērtīgi viedokļu apmaiņa. Vai ir vēl kādi papildus jautājumi vai komentāri no zāles? vēl kas vecām cenām direktoram. Ja nē, tad eh, darēs eh, došu vārdu ģenerāla direktora kungam. Ir papildus jautājums, varbūt eh, tā ir tāda politiska rakstura jautājums. Sastībā arī ar iepriekšējās komisijas veikumu un diskusijām šajā komitejā pirms tam. Bet, nu, cerams, ka jūs ņemsiet vērā šo komentāru un nodosiet to tālāk priekšniecībai. Jūs eh, sacījāt, ka tā, tā kā izteicāties, ka šeit runa par pirmo vienkāršošanas vilni. Nu, mēs ceram, ka tas nebūs pēdējais vilnis un ka nākamie viņi būs aizvien augstāki un jaudīgāki. Nu, tādas ir mūsu gaidas, kā arī lauksaimnieku gaidas. Mums, mums jāskaidro nodokļu maksātājiem, um, kas notiek ar viņu rocību, kādi ir um, izdevumi kopējās lauksaimniecības politikas eh, kontekstā, par zaļināšanu, par, par apmežošanu un tā tālāk. Bet uh, jūs vēlaties atbildēt, ģenerāla direktora kungs, uh, vai neviens, vēl viens jautājums no zāles. Nu, lauksaimnieki tādā krīzes situācijā arī atrodas, un, un runājot par um, paaugšaugiem un, un par, par zaļināšanu. Zaļ Nu, par 170 tūkstošiem hektāru pieauguši šīs ekoloģiskās platības, un mūsu maksātāji to īsti nesaprot. Nu, kāpēc eh, tad komisija nevēršas eh, dažās tajās eh, komitejās un, un, un, un šeit, piemēram, kur mēs labprāt jau jūs gaidītu? Tāpēc es arī vaicāju, daudz kas ir labs šajos tiesību aktos, šajos, šajos ierosinājumus. Ir jāuzlabo situācija ekoloģiskajās eh, platībās, bet mums ir nepieciešama stratēģija attiecībā uz eh, eh, tātad, proteīnu kultūru ilgspējīgu izmantošanu. Paldies! Panie dyrektorze, nie musi pan odpowiadać, ale jeśli pan chce... Nu, ģenerāla direktora kungs, jums nav obligāti jāļauj šiem komentāriem, bet, ja jums ir kas sakāms, tad jūs rīcībā vienu minūti. Merci, monsieur le président. Jā, bardzo dziękujemy. Lielas paldies arī par šiem eh, pēdējiem paskaidrojumiem, komentāriem. Bet vēlamies, lai jūs arī ieklausītos kolēģis sacītajā, lai jūs eh, izprastu, kāda ir eh, komentāru, um, kādā, tā teikt, virzienā pūš vējš no šejienes. Kolēģi noteikti vēlas uzlabot situāciju lauksaimniekiem, to nevajadzētu aizmirst. Cerams, ka jūs to viņus, viņus atvērā. Paldies, mums nākamā sanāksme būs 27. februārī, pirmdien, pulksten trijos. Lai jums visiem labs eh, šis vakars un eh, eh, jauks turpmākās dienas Strasbūrā.